kolēģi, tagad nekavējoties ķersimies pie darba un sāksim ar iniciatīvas ziņojumu, ko ir sagatavojis Andrējas Švāps. Tas ir ziņojums, kas veltīts barjerām, kas uh, neļauj pilnveidot vienoto tirgu. Tātad mēs uh, Atvēlēsim 25 um, minūtes, lai mēs varētu aplūkot šo jautājumu. Andrejās lūdzu, paldies, darbie kolēģi. Jā, nu ir pat tiešām. Uh, varbūt pat uh, ļoti pārspīlēt, ka ir tik daudz laika veltīts šim ziņojumam, jo tas ir tikai iniciatīvas ziņojums un ir uh, nolīgums ar EFTA un Šveic, ar uh, EFTAs valstīm un Šveicas valstīm ir ļoti vērtīgi, un neskatoties uz iekšējo attīstību Eiropas Savienībā un citās uh, valstīs, piemēram, Eiropas ekonomiskās zonas un uh, Eiropas uh, valstīm, kā arī ES un Šveicas valstīm, uh, tādā ziņā var paplašināt attīstību, tātad attiecības ar trešās trešajām valstīm, bet ir, protams, gana daudz privilēģiju attiecīgajām valstīm un e, ļoti daudz privilēģiju pienākas e, tieši ES valstīm. Traskovski kungam jau piecas gadus e, strādāja pie šī jautājuma, un es domāju, tas ir ļoti labs fundaments, pie kura varam balstīties. Un EFTA valstīm īstenībā ir jādā, jādara daudz vairāk, arī ES valstīm, un ir e, jātransponē arī Eiropas Savienības likumdošana. Tas ir e, jāpaplašina, jo ir 35. EFTA līgums, un kopš e, pēdējās e, salīdzināšanas tabulas ir paaugstināts transponēšanas līgums, transponēšanas līmenis, un, protams, ir jāņem vērā šis EFTA likumdošanas jurisdikcijas process, un, protams, EFTA varētu pie, būt pirmais solis, Un, protams, jāsaka, ka otrajā solī varētu būt zināmi sarežģījumi, un vienotajā tirgu mums, protams, ir jādara daudz vairāk, un arī EVR un EFTA valstīm ir jāievēro šī jurisdikcija. Kopš Traskovska kunga pēdējais ziņojums parlaments konstatēja, ka 9. februārī pagājušā gadā šveicieši organizēja referendumu un šo divpusējo nolīgumu starp ES un Šveici tika nedaudz apšaubīts, ņemot vērā tieši e, referenduma principu, un jāsaka, e, referenduma jurisdikcija likumdošanā jau ir atrunāts. Un jāsaka, ka kolēģa vairākums šī, šo grozījumu aplūko patiešām kritiski. Uh, ir jāņem vērā privilēģijas, kas ir saistīts ar vienoto tirgu, un privilēģijām ir jābūt uh, kopā arī ar saistībām, un tad Šveicē ir jāievēro saistības, kas ir atrunāts līgumos. Tādēļ ir nepieciešams uh, arī izskanēs ļoti daudz uh, kritikas, un 7. maijā IMCO komitejai vajadzētu par to vēlreiz runāt, un viens no būtiskākajiem principiem ir tas, ko tad mēs īsti varam darīt, lai varētu īstenot likumdošanu, un lai tas atcerētos arī uz EFTA valstīm, un kādu politisko jautājumu mēs varētu atrast, runājot par to, kādas uh, uh noteikumus, kādas normas īsteno Šveicē, un ka tas varētu arī zināmā mērā nelabvēlīgi ietekmot šos nolīgumus. Jāsaka, ka būs arī AFET komitejas atzinums sagatavots. Abi atzinumi mums ir ļoti svarīgi, tas būs ļoti vērtīgi arī turpmākajai darbībai, un Jāsaka, ka ziņojumā ir uh, ierobežots uh, zīmju skaits, tādēļ es nevarēju to izplest pārāk daudz, un, protams, būs uh, gaidām arī grozījumi, un tagad ar nepacietību gaidīšu, kas sakāms ēnu referentiem. Paldies! Grapīnī kundze, lūdzu. Sociāldemokrāta grupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Andrējas mūs ļoti lakoniski iepazīstināja ar šo iniciatīvas ziņojumu. Un mums šķiet, ka šīs tibels ar šeit noteikti ir jāatrisina. Protams, referendums ir demokrātiska procedūra. Mums, protams, ir jāatminas, ka abām līgumsliedzē pusēm ir jāuzņem sava atbildība. Iniciatīvas ziņojums ir ļoti veiksmīgs un pārdomāts. Ir divas komitejas, kas ir iesaistītas šajā darbā, kā minēja Andrejās, bet joprojām ir ķibeles. Ja mēs runājam par sadarbību ar Šveici, ir apmēram simtiem sektorālu nolīgumu, ko ir iespējams ar, uh, īstenot ar Šveici. Bet būtu ļoti veiksmīgi, ja starp Šveici un Eiropas Savienību varētu īstenot nolīgumu, kas patiešām pilnībā piedalās Eiropas ekonomiskajā zonā ne tikai ievēro sektoriāls nolīgums. Es varu minēt arī Horvātiju, kas var uh, gūt daudz privilēģiju, slēdzot šāds nolīgums, un patiešām mēs varam panākt arī daudz vairāk, noteikti šeit ir uh, zināms tāds manevriešanas iespējas. Mums, protams, ir uh, par to jādiskutē, uh, un domāju, ka līgums, eh, šis ziņojums ir ļoti veiksmīgs, lai mēs varētu attīstīt, eh, izkopt eh, šīs ekonomiskās saiknes ar Šveici, un tas tiešā veidā attiecas mūsu komiteju. Paldies! Trepesijus kungs no EK, Trepesijus kundze no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze! gribēju pateikties referentam par uh, gana ilustratīvo uh, ziņojumu, un jāsaka, ka lielākā daļa nolīguma tika uh, panākta divpusējā veidā, un šī pieeja ir jāturpina. Kā referents uh, pareizi minēja, ir bijusi kavēšanās īstenot šo nolīgumu, būtu ļoti jauki, ja mēs varētu uh, virz, virzīties uz priekšu ātrāk. Jāsaka, ka uh, ir jāņem vērā pagājušā gada referendums pret uh, masīvu imigrāciju. Mēs vēlamies subsidāru un uh, decentralizētu Eiropu. Mūsu politiskā grupa saka, ka Šveicē ir tiesības īstenot referendumu, un tas nozīmē, ka ir jāciena cilvēku grība. Šeit ir jāņem vērā arī divi būtiski jautājumi. Pirmām kārtām disfunkcionālā bēgļu politika Eiropas Savienībā, nu, tas, kas nu pat ir noticis uh, vidusjūrā, Šveice no tā arī cieš, un mēs vēlamies, lai Šveice turpina arī uh, sniegt savu ieguldījumu aizsargājot ES ārējās robežas. Ņemot vērā finanšu krīzi eh, Dienvidu Eiropā, ļoti daudzām valstīm ir nepieciešama papildus palīdzība. Tālāk otrs jautājums eh, - brīva pilsoņu pārvietošanās. Labākos laikos eh, Šveicē nebija tik daudz migrantu, neieradās tik daudz migrantu, bet ņemot vērā finanšu krīzi, ir ļoti daudz cilvēku, kas ierodas Eiropas Savienības ekonomiski spēcīgākajās valstīs, un tās eh, šie cilvēki rada, piemēram, dažādas sociālas un ekonomiskas problēmas, tā skaitā Šveicē, kaut vai ņemot vērā to, ka pieaug eh, dzīvokļu īres maksa, un mēs nedrīkstam uzlikt šo atbildību šveiciešiem, ņemot vērā izgāzušos eh, valūtas politiku. Jāsaka, ka mēs te nerunājam par Šveices politiskajām kļūdām, bet gan par Eirozonas politiskajām kļūdām. Šveicē ir savas suverēnas tiesības, un tā piekopja savu pilsoņu politiku. Tā ir pilns tiesības to darīt. Mēs vēlamies nolīgumu parakstīt, mēs ceram e, patiešām izkopt labas attiecības ar Šveici, vēlamies uzlabot arī ekonomisko sadarbību enerģijas jomā un arī. E, saglabājot uh, dažādus energoavotus, un mēs ļoti vēlamies arī to darīt kopīgi ar Šveici, sevišķi Vācijas dienvidos, uh, tāpat um, runājot arī par uzņēmumu nodokļiem, par uh, informācijas apmaiņu ar, nu, par nodokļiem un uh, arī nolīgums TTIP jomā mums šķiet ļoti interesants, domājot arī par investoru aizsardzību. Domāju, ka mēs tiešā veidā ar mūsu referentu varam apspriesties par visām detaļām, un esmu pārliecināts, ka mēs varēsim vienoties par labu kompromisu. Paldies! Ola Tunes ir no ALDE no Referents lūdzu, paldies. Es gribu teikt, ka e, kolēģi nevarēja ierasties. Es nolasīšu to, kas viņai ir sakāms e, manā vietā. Jāsaka, ka Eiropas ekonomiskā zona ir e, bijusi lieli panākumi tādā veidā, Ehm, piemēram, Šveica var piekļūt tirgumu, kas ir gandrīz pus miljārdu iedzīvotāju liels, bet pēdējā laikā saskaņā ar Lisabonas līgumu ir eh, jā, jāpārvērtē EVR funkcionalitāte. Mums rada bažas tas, ka joprojām ir grūti īstenot likumdošanu ir bijusi kavēšanās, bieži vien kavēšanās, protams, ir pamatota, lai varētu veikt dažādus konstitucionālus un iestāžu nolīgums, iestāžu pielāgošanos, un noteikti šī ķibele ir jārisina. Mums ir jārisina pastāvošās problēmas, jo četras brīvības Eiropas Savienībā ir prioritāras Un 2014. gada e, februāra referendums mums rada ļoti liels raizes, jo īstenībā visiem pilsoņiem ir jābauda e, brīvas pārvietošanās iespējas Eiropas Savienībā. Tādēļ e, šāds princips, šāds lēmums, ko pieņem referendumu laikā, ir jāatceļ. Švāba kungs ir sagatavojis ļoti labu pārdomātu ziņojumu, viņš eh, ņem vērā galvenās prioritātes un mēs esam arī priecīgi, ka šajā komitejā notiks eh, uzklausīšana par šo jautājumu. Paldies, vai kāds eh, vēlas izteikties zaļo un goja grupas vārdā? Lūdzu. Jā, es pie, pierakstīju jūs kā runātāju. Ļoti, ļoti īsi, Viki, jo mēs jau iekavējām. Es gribēju pateikties uh, kolēģim Andrēsam par ieguldīto darbu, un viņš norādīja, cik svarīgi ir uh, sadarboties ar Šveici un EVR valstīm, un uh, integrēt labāk šo sadarbību. Un jāsaka, šeit nav arī milzīgu grūtību. Mēs varam atbalstīt uh, Andrejas uh, izvēlēto ceļu. Mums ir jāpiemina arī šeit Islande un Jāsaka, ka transpozīcija, diemžēl, ir um, nedaudz palikusi novārtā, un mēs atbalstām um, referenta piezīmes. Es uzskatu, ka mēs uh, noteikti iesniegsim grozījumu par fiskālo konverģenci tieši sadarbībā ar Šveici. Un vēl kāds jautājums, varbūt šeit kaut kas uh, bija kāda ķībele ar uh, tulkojumu, nu, es domāju, ka tas tā nav Andrēsa vaina, proti runājot arī par sociālajiem aspektiem ekonomiskajā uh, um, ekonomiskajā politikā un jāsaka, ka vienotais tirgus, jā, tas šķiet tāds redakcionāls jautājums, saka runātājs, šķiet tas arī būtu viss no manas puses. Paldies. Katrīna Stailer, lūdzu. Paldies, paldies Vikijai, paldies arī ēnu referentiem. Es domāju, ka Švāba kungs ir sagatavojis patiešām e, vērtīgu ziņojumu, viņš ir labi ilustrējis visas pastāvošās problēmas un ir EFTA e, ziņojums un ir e, trešajā un sestajā pantā runāts par īstenošanu un nesenajā parlamenta tikšanās reizē, kurā mēs tikāmies ar Šveici un EFTA valstīm. Šī tikšanās bija ļoti uh, nozīmīga, tā notika Norvēģijā. Tika runāts arī par to, ka īstenošana patiešām pieklibo, ir jācīnās ar šīm problēmām, un ja mēs pievēršamies uh, Šveicei, es gribētu atsaukties uz kolēģi teikto, ir uh, Vācijas un Itālijas pilsoņi, kas uh, strādā Šveicē tiešā veidā, un mums ir jāskatās, kā viņiem klājas. Tādēļ 12. jūnijā uh, parlamenta delegācija dosies uz Šveici, es arī pati būšu šo cilvēku starpā, un Andrējas arī pats par sevi, un tas, kas notiks 7. maijā. Es, diemžēl, nevarēšu piedalīties uh, komitejas sanāksmē 7. maijā. Man vajadzēs būt uh, klāt uh, savā zemē, bet šī uzklausīšana noteikti būs ļoti, ļoti bagātinoša, un es ceru, ka kolēģi daudzskaitlīgi varēs tajā piedalīties. Es gribēju jums pateikties par visu ieguldīto darbu un ar nepacietību gādāšu turpmāk mūsu sadarbību. Paldies! Okay, I, I just want to make a, a quick point. Gribu tikai īsi izteikties un pateikties par jūsu sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, ir būtiski, lai šī komiteja raugās, kas notiek ar likumiem pēc tam, kad tie tiek pieņemti, nobalsot, vai tie tiešām tiek īstenoti, transponēti. Un ja pastāv tāds jautājums, ka vienotā tirgus regulējums regulāri netiek transponēts nacionālajos likumos, tad ir skaidri redzams, ka kaut kas notiek nepareizi. Un mums tas ir jāapzinās un ir eh, zināms eh, valstu grupas, kas šeit parādās eh, daudz redzamāk, tad mums ir attiecīgi jārīkojas. Tāpat arī šai komitejai ir uh, specifiskas kompetences attiecībā uz vienotā tirgus eh, dažādajām jomām, un es jautāju sekretariātam par to, kurās eh, jomās mums ir kompetence. Proti aplūkot preču brīvo pārvietošanu, tas attiec arī uz tehniskajiem standartiem, kā arī brīvu pakalpojumu pārvietošanu, kā arī vienotā tirgus eh, darbība. Taču mums nav koordinācija par cilvēku brīvu pārvietošanos. Tādēļ mums ir jāmēģina būt uh, tādiem sensitīviem attiecībā uz tām jomām, kuras daudz uh, pareizāk tiek aplūkotas civilietu nodarbinātības komitejās. Citādi mēs, uh, tad, kad es dodos un aizstāvu mūsu kompetenci par citiem dokumentiem, tad mani apsūdz, ka pārkāpju kompetenci robežu. Tādēļ lūdzu tiešām rīkoties ļoti jutīgi. Šie jautājumi, protams, ir ļoti svarīgi, un jūs arī pievēršat tam lielu uzmanību, taču jums ir jāapzinās šis fakts, ka tad, kad mēs uh, ielaužamies citu komiteju kompetenci jomā, tas samazina atkal manas iespējas eh, aizstāvēt mūsu kompetenci jomas citreiz. Tātad mums ir tiesības izteikties par vienoto tirgu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem un nodrošinot to, lai dalībvalsts ievērot savus pienākumus, taču tiešām lūdzu jūs ņemt vērā to, ko es saku, kā arī septīto punktu pielikumā par parlamenta darbību. Un tagad no komisijas Janluka, Janlukas Gripkungs. Paldies par doto vārdu. Esmu no ārējās darbības dienas, taču runāju arī no komisijas eh, puses. Vēlos tiešām pateikties, ka varu izteikties un paldies arī par šo ziņojumu. Mēs atbalstam šī eh, ziņojuma saturu. Mūsuprāt, tas ir saskaņā ar padomis secinājumiem. Un tas ir saistīts arī ar Šie secinājumi tika pieņemti 14. gada septembrī, un mēs esam gatavi šajā ziņā sadarboties. Paldies! Vai referents vēlas izteikties vēl? Jā, paldies priekšsēdētāji. Sākumā šīs eh, diskusijas beigās vēl vēlos pieminēt trīs lietas, jo tā kā mums trūks laiks, mums ir jāatrodas tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Sākumā vēlos sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem, tāpat arī sekretariātam un komisijai par ieguldīto darbu. Es ceru, ka mēs eh, nākamajos mēnešos varēsim padziļināt paveikto un varēsim noslēgt šo darbu punktu. Otkārt, es ļoti priecājos, ka Stailers kundze, Paskals Dürons, arī tu, mīļā Viki, priekšsēdājs kundze, uh, īpaši aplūkojot Eiropas Savienības likumu īstenošanu un piemērošanu. Tas eh, šim ziņojumam, manuprāt, ir centrālais punkts, mums nevajadzētu to pazaudēt no skatiena, un šis EFTA sekretariāta 35, 53. paziņojumā paustais attiec arī uz to, ka EU-Mitgliedern und dann müssen Sie Vorsitzenden bei Dritten verfolgen. Zum Zweiten gab es. Jāpievērš uzmanība arī trešajām valstīm un ir uh, bijuši arī daudz uh, gadījumu attiecībā uz Šveici. Jāsaka, ka Šveice nav uh, EVR valstīs, un uh, jāsaka, ka pie tās uh, uz Šveici brauc uh, gana daudz imigrantu, un es varu piekrist uh, priekšsēdētājai, ka mēs te nerunājam par brīvu uh, pilsoņu pārvietošanos. Trebēzijus uh, kungs īstenībā te uh, sajauca principus, jo mēs šeit nerunājam par brīvu pārvietošanos Šveicē. Uh, Mēs runājam par uh, brīvu darbinieku un um, pakalpojumu pārvietošanos. Protams, uh, ja nebūtu vairāk darba vietu Šveicē, tad tur vairs nevarētu ierasties migranti. Jāsaka, ka tas ir lielākais pārpratums visā Šveicē, proti tur rodas. Uh, tāds priekšstats, ka rodas bēgļu problēmas un īstenībā drīzāk tiek runāts par darba tirgus problēmu. Nu, tur ir pietiekami liels darba tirgus un cilvēki ierodas, lai strādātu Šveicē, un ja viņi negrib, lai šie cilvēki ierodas, tad nevajag viņiem vairs darba vietas pierunā, piedāvāt. Ja mēs, priekšstādātājs kundze, runājam par brīvu uh, pārvietošanās uh, iespēju, par visu Eiropas Savienību un arī par trešajām valstīm, ar kurām esam noslēguši attiecīgos līgumus, lai varētu panākt pietiekam augstu integrācijas līmeni, jo šeit tiek runāts par tādu likumdošanu, Um, kas varētu nest privilēģijas abām pusēm, nevis tikai uh, vienai pusē. Un, protams, ir jāizteno attiecīgā likumdošana, vispārējais būt pret līgumu. Tādēļ mēs vēlamies parūpēties, lai komisija un dalību valstis mūsu draugiem un kaimiņiem EVR valstīs un Šveicē skaidri un gaiši pasaka, uh, ka šīs, uh, šie pasākumi patiešām veicina labklājību, ja visi uh, tur savu doto solījumu, un tas ir saskaņā ar mūsu darba kārtību, kas ir atrunāts līgumos, un tam ir jābūt arī saskaņā ar uh, mūsu komitejas mērķiem. Paldies! So, um... Tātad mums būs publiska uzklausīšana 7. maijā, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. mājas, un tad ir 22. 23. jūnijas grozījumiem, un arī 13. jūlijas kompromisu grozījumu, un balsosim 16. jūlijā. Liels paldies! eating up time. We can do a quick change because the next item's my ad. Tad nākamais punkts ir mans punkts, tādēļ mm, apmainīšos sēdvietām. Okay, we're moving on. Labi, tad turpinām par ziņojumu ar, par individuāliem aizsardzības līdzakļiem. Mūsu referenti ir Vikija Forda. Vai esat gatava? Liels paldies! ir notikusi viedokļu apmaiņa ar ēpastu palīdzību ar citām grupām. Liels paldies, ka noteicāt kompromisu iespējamās jomas. Mēs cenšamies strādāt pie diviem kompromisu jomām par aptvērumu un par vienkāršotu procedūru Eiropas tipa klasifikācijas pārskatīšanai un par šo e- Eiropas tipu certifikātiem. Šeit ir kompromiss priekšlikumi no komisijas. Un ja PPE tips netiks izmainīts un paliks kā labākais standārts, tad ražotājiem ir jābūt iespējami izmantot vienkāršot procedūru, lai atjaunot šo certifikātu. Uh, lai nebūtu atkal jāatgriežās ik pēc pieciem gadiem, ka pat tad, ja nekas nemainās, ir jāiet cauri visai procedūrai. Otra lieta attiecas uz aptvērumu. Kā jūs varat atcerēties, komisijas teksts piedāvāja aptvērumu paplašināšanu. Tas attiekties uz dažādiem māsēmniecības produktiem, par kuriem iepriekš nepastāvēja regulējums un ieteiktie kompromisi piedāvā tādu paiešanos pusceļā attiecībās to, kas notiks pēc 25 gadiem, kas notiek tagad. Tas īpaši attiecas uz um, amatniecības un dekoratīviem produktiem, tie netiks iekļauti um, šajos aptvērumā, un arī mājasēniecības produktu, kā cimdi trauku mazgāšanai un tam līdzīgas liekas netiks iekļauti aptvērumā. Tāpat arī tādi floriscējoši aprīkojums, piemēram, apģērbam, kas ir domāts tikai dekoratīviem nolūkiem, tas tie arī netiks iekļaut aptvērumā. Tāpat arī produkti, kas aizsargā pret karstumu, ja šie, par šiem produktiem ir apgalvots, ka tie var jūs pasargāt pret karstumu, piemēram, ka šie cimdi ir karstuma izturīgi, karstuma aizsargājoši, tad tie ir jāiekļauj apsvērumā, aptvērumā, taču ja netiek šādi teikts par šiem produktiem, tad tos nav jāiekļauj aptvērumā. Un es ceru, ka šādējādi mēs panāksim stingru nostāju un arī attiecīgu atbalstu saistībā ar tiem produktiem, kur tas ir nepieciešams. Un, manuprāt, lielākā daļa grupu ir atbalstījuši šādu pieeju, zinu, kā sociāldemokrāti. Un ceru, ka ēnu referenti varēs vēlreiz pārskatīt šos grozījumus un atbalstīt tos. Paldies! Labi. Pirmais ēnu referents Armākungs. Paldies! priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos teikt, ka vēlos pateikties par labo sadarbību, sagatavojot šos kompromisa priekšlikumus. Lielākoties varu piekrist šiem kompromisa priekšlikumiem, jo tie lielākoties arī iekļauj to tekstu, kur esam definējuši. Man ir vēl pāris īsi komentāri. Pirmajā kompromisa priekšlikumā Šis ir tehniskas dabas komentārs, tur ir rakstīts, ka sad šī direktīva, taču mēs šeit uh, radam regulu, nevis direktīvu. Tātad jāveic attiecīgas izmaiņas. Un tad pēdējā teikumā šajā kompromisa priekšlikumā, kur ir atsauce uz 98. gada direktīvu, un man godīgi jāatzīst, ka neredzu, kāds ir šīs atsaucas mērķis. Man sākotnējā ideja bija, ka visas tās lietas, kas tagad netiek definētas aptvērumā, ka tās uh, pakāpeniski varēs tikt uh, definētas izmantojot deleģētos tiesību aktus. Un komitejas ietvaros mēs arī diskutējam par šo jautājumu. Taču tagad eh, aptvērums ir nodefinēts ļoti šauri, ļoti cieši, ko es atbalstu, un tad atkal šeit ir iekļauts šāds teikums, kuru īsti nevaru interpretēt, jo nezinu, kā tas reāli var tikt eh, izmantots praksē. Tādēļ man ir jautājums referentē, vai viņi nevarētu paskaidrot šī teikuma nozīmi. Esmu ļoti priecīgs par to, kā jau laicīgi tekstā norāda uz to, ka aptvērums tiek definēts saskaņā ar pirmo pielikumu. Manuprāt, tas ir labi, tas nodrošina zinām juridisko skaidrību, jo pastāv augstāka izpratne. Var arī ļoti labi sadzīvot ar kompromisa priekšlikumu par šiem atstarojošiem elementiem. Manuprāt, tas ir saprātīgs. Un tad, eh, manuprāt, tā sarežģītās Eh, lieta nav tieši aptvērums, bet gan eh, spēkā stāšanās laiks, un šeit mēs esam tekstu pārformulējuši, un tas ir pieejams šajā grozītajā priekšlikumā, un es domāju par to, cik ilgi mums vajadzētu noteikt šādu derīgumu termiņu. Komisijas sākotnējā priekšlikumā ir paredzēti pieci gadi, Un tad šis priekšlikums par vienkāršoto procedūru, ja nav bijuši nekādas izmaiņas, un mans priekšlikums būtu tāds um, izveidot noteikti minimālo periodu referentes priekšlikums, kas tika definēts arī kā kompromiss priekšlikums, ir šeit uh, noteikti maksimālo periodu, un, bet tad man vēl joprojām ir tā, paliek atvērts jautājums par to, ka, ja ir tādi produkti, kuriem nav ierobežots derīguma termiņš, Vai tad šeit netiek atvērtas sānu durtiņas kontrolas institūcijām paredzēt um, īsākus derīguma termiņus, un ar to ir saistīts risks, ka daudz biežāk ir nepieciešams veikt certificēšanu, un tas atkal uzņēmumam ir saistīts ar lielāku administratīvo slogu, un arī certificēšanas uzņēmumam tas nozīmē uh, tādu finanšu stimulu. Šādi bažas man pastāv, ja mēs paredzam definēt maksimālo periodu. Taču tagad pastāv zinām PSA, kuriem ir īs derīguma termiņš, un šeit nevar paredzēt šādus piecus gadus. Šie ir elementi, šie personīgi aizsarga līdzekļi, kas ir jāņem vērā, Es varu sadzīvot ar šo maksimālo derīgumu termiņu, iespējams, ka es vēl izgudrošu, atradīšu kaut ko tādu, lai novērstu tās bažas, kuras paudu, proti, ka būs pārāk daudz administratīvā sloga individuāliem aizsardzības līdzekļiem, kad ir obligāti pēc pāris gadiem veikt certifikāciju, kas līdz šim nebija nepieciešams. Taču citādi, manuprāt, varam eh, sadzīvot ar to, kas tika definēts kā kompromisa priekšlikums. Šeit vēlos pateikties visiem kolēģiem, īpaši arī Vikijas Fords kundzei. Paldies Armont kungam. Vai varu pārbaudīt, vai ir vēl, vai ir kāds, kas vēlas izteikties? Otmār kā Karas kunga vārdā? Nē, labi. Nākamais runātājs. Rošford kungs. Paldies, Vikija. šīs interesantais un kolektīvais darbs, kuru kopā ar ēnu referentiem esam veikuši, bija tiešām interesants un arī ar lielu interesi raugamies uz šiem kompromisa grozījumiem. Un šis pirmais kompromisa grozījums attiecībā uz aptvērumu, nu, šeit mums tiešām jārīkojas pragmatiski. Uh, Mm, citādi neko nepanāksim. Ļoti daudzi ikdienā lietojami produkti, tos nevajadzētu iekļaut aptvērumā, ja ražotājs tiem, mm, saistībā ar tiem nesola vai nenorāda īpašas aizsargājošas funkcijas. Un runāt par to, ko teica kolēģis no tautas partijas. Runa nav par pārregulāciju, pārmērīgu regulāciju saistībā ar tādām lietām, kas tā iespējams nākotnē varētu kalpot, tikt apzīmēts kā aizsarga aprīkojums. Tad runāt par šīm, šiem dekoratīvajiem, atstarojošajiem elementiem. Uh, un tam līdzīgām lietām, par tādiem produktiem. Šie produkti arī nav jāiekļauj aptvērumā. Iespējams, ka dažreiz pastāv tāda divējāda izpratne attiecībā uz to, kādi produkti tiek paredzēti ikdienas lietošanai, kādi ir vienkārši saistīti ar modes tendencēm. Taču, manuprāt, mums ir jārīkojas tā, kā to vēlamies paredzēt, proti, kur nav, kur netiek pieminēts šāds solījums, kā elementi nodrošina kādu aizsardzību, tad tos nevajadzētu iekļaut aptvērumā. Tad šis punkts par derīguma laiku šeit Tas ir sarežģīts, pastāv dažādi viedokļi. Manuprāt, rastais kompromiss ir labs šajā ziņā. Un vēlreiz atgriežoties pie tā, ko teica kolēģis no tautas partijas, tad saistībā ar šo vienkāršoto procedūru Mums vajadzētu šo piecu gadu periodu aplūkot kā maksimālo periodu, nevis minimālo. Ir nepieciešama tāda iespēja, ka, ja zinātniski nav veikts nekādas eh, jaunas izmaiņas, un ja ražotājs produktu nav izmainījis, tad tiešām būtu jāpiemēro vienkāršotā procedūra un to nedrīkstētu atkal izmantot ļaunprātīgi, kur dažādi starpnieki varētu pieprasīt nodevas un papildu pakalpojumus. Šis kompromiss kompromis priekšlikums dodas pareizajā virzienā, un tā tam jābūt. Vēl man ir tāds neliels jautājums Vikijai, kā zaļo referentam. Mans grozījuma priešlikums, kas saistīts ar mopēdu, šo divritaņu transporta līdzekļu aizsardzību. Šeit ir paredzēti aizsardzības līdzekļi kurus novērtē vienlaikus ar uh, apģērbu. Būtu tas tiešām jāaplūko kopumā, jo ja atsevišķos elementus aplūkotu atsevišķi, tam tas nebūtu liederīgi. Piemēram, ja kāds uzlabo savu motocikla jaku, ādas jaku un kaut ko papildina ar plīvojošiem elementiem, tas apdraudētu drošību. Mums ir jābūt vienotā izpratnē par šo lietu, taču vēlreiz liels paldies par paveikto darbu. Manuprāt, mums ir panāks labs kompromiss. Paldies Rašvar kungam. Es meklēju mēs Talks kungu. Nē, viņš nav klāt. Tad turpināsim ar Turāna kungu. Liels paldies! Izteikšos īsi. Arī es lielākoties atbalstu Vikijas viedokli un piekrītu tam. Es jau 14 gadus arī braucu ar motociklu un mopētu, un vienmēr ir jālūkojas, lai drošība tiktu aizsargāta reāli, nevis tikai virtuāli šajā ziņā. Un runāt par šo vienkāršoto certificēšanas procedūru. Šeit mēs esam panākuši labu kompromisu. Taču runāt par uh, aptvērumu, man šeit vēl ir daži iebildumi. Šī ir joma, kur varētu rasties tāda neskaidrība juridiskā ziņā, bet vēlreiz liels paldies un paldies par labo darbu, Viki. Paldies Duron kungam, Grapīnī kundze lūdzu. Paldies! Sākumā vēlos apsveikt ēnu referentus un Vikiju par šo ziņojumu, jo saistībā ar šo regulu varēja arī teikt, ka te var tā kā strept karstu un runāt par šiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Aktuāla tēma bija aptvērums. Vikija teica, ka šie atstarojošie elementi tiek aplūkoti kā dekoratīvi elementi, taču, ja šie elementi ir individuālajie aizsardzības līdzekļi, kāds ir paredzēts regulas nos, nosaukumā, tad no aptvēruma ir jāizņem ārā tās lietas, kas ir tīri dekoratīvas. Ja es šādu dekoratīvu lenti uzšoju bērna jakai, tad tas nenodrošina konkrētu aizsardzību. Tas var mazliet palīdzēt aizsardzībai, taču ja bērns ar dārgu aizsargu apriekojumu šķērso ielu nepareizā vietā, neatļautā vietā, tad viņš tāpatās var ciest. Un tāpat arī runāt par moča ķiveri ir jāuzraksta, no kāda materiāla tā jābūt un kādas tehniskās, tehniskie standarti ir jā, jāievēro, taču šāda dekor, dekoratīva atstarojoša lente ne, nepasargā no pakrišanas, un arī aizsarga brīlis nav tas pats, kas atstarojoša lente. un šo satiksmes aizsargu pakalpojumu pēcinošie līdzekļi ir kaut kas cits. Šeit mēs varētu paredzēt kompromisu. Un ja mēs paredzam šeit dažādus derīgumu termiņus dažādiem līdzekļiem, tad tas var radīt uh, problēmas. Mums būtu jānosaka vismaz minimālais derīgumu termiņš. Taču esmu pārliecināta, ka referentu un ēnu referentu spēs atrast kompromisu šajā ziņā. Mums tiešām vajadzētu domāt tieši par konkrētām aizsardzības, um, konkrētiem aizsardzības līdzekļiem, nevis dekoratīviem. Paldies, tas arī viss no manas puses. Paldies, Grapīnī kundze, referents kundze, vai jūs vēlties jau tagad atbildēt, vai arī vēlties sākumā uzklausīt komisiju? Ļoti labi. Tad vai komisija varētu paust savu viedokli? Lūdzu. Paldies. Komisija vēlas pateikties par lielisku paveikto darbu saistībā ar kompromisu grozījumiem un īsumā. Tātad vēlreiz komisija pateicis par jau paveikto darbu, par kompromisa grozījumiem, runāt par aptvērumu. Kā jums zināms, mums ir daži iebildumi attiecībā uz pirmo un otro grozījumu priekšlikumu, kur ir runa arī par e, trauku mazgāšanas, e, mazgāšanai paredzēti cimdiem, kas paredzēti privātām vajadzībām. Uh, mūsu pret šeit šīs lietas ir jānošķir, taču, kā jau teicu, mēs atbalstīsim visus pūliņus, lai panāktu kompromisu ar mūsu līdz likumlēmējiem. Tad runāt par šo grozījumu priekšlikumu attiecībā uz atstarojušiem elementiem. Mēs atbalstam šo priekšlikumu, mūsuprāt, tas ir pietiekami skaidrs un ņem vērā arī to, ka ir labi priekšlikumi saistībā ar līdzekļiem, kas saskars ar ūdeni. Tad mēs atbalstam kompromisu grozījumus, taču vēlamies pieminēt vienu aspektu, tas attiecas uz šo formulējumu, tas attiecas uz grozījumu priekšlikumu numur 3. Īpaši 7, 5, 8 punktu, kur ir pieminēts, ka certifikāti tiek automātiski atjaunoti, taču nav paredzēta šāda procedūra automātiskai atjaunošanai. Un varbūt, ka šis, šie, šis vārds automātiski, tu, ka to mums vajadzētu izdzēst, jo tas tikai viss sarežģīti. Paldies! Un vārds referentai. Vai jūs varētu pateikt tieši kur konkrēti tekstā atrod šis vārds automatically. Tātad tas ir punkts, kas ir 7, 8, 5 punkta trešā rindkopa, kurš teksts sāks ar when the notified body has confirmed un tā tālāk. Un trešajā rindiņā ir šī teksts, ka iestādē ir automātiski jāatjauno certifikāts. Un šis vārds automātiski sarežģīja lietas. Referents saka, ka mm, tā ir tiesa, ka tas varētu sarežģīt lietas un attiecīgi izmainu šo tekstu. Un vēlos atgriezties pie jūsu lieliskajiem paustajiem komentāriem. Sākumā par 17. pantu un grozījumu izsvītrot šajā pantā tekstu. Šis pants ir viens teikums, kur ir teikts, ka šie individuālajā aizsardzības līdzekļi jādefinē saskaņā ar pirmo pielikumu. Ja jūs nevēlaties izsvītrot, ja tautas partija nevēlas to izsvītrot, tad ar to viss ir kārtībā, taču lūdzu dodiet man ziņu, jo, manuprāt, šeit ir runa tieši par lingvistiskiem grozījumiem, jo šis pielikums tiek pieminēts arī citur tekstā. Tad runāju par maksimālajiem, minimālajiem termiņiem. Par to, vai visiem certifikātiem ir jābūt spēkā vismaz piecus gadus, vai ka visi certifikāti zaudē spēku vismaz pēc pieciem gadiem. Es gribētu šeit panākt vienošanos ar dažādiem ēnu referentiem, starp tiem, kas saka, ir jānosaka minimums, un starp tiem, kas saka, jānosaka maksimums, un varbūt, ka mēs varam balsot par kompromisu un nosakām maksimāli septiņi, minimāli cits uh, gadu skaits. Varbūt, ka būtu tāds piemērotāk piemērot divu, trīs gadu minimumu, ja tas attiecas ātrā attīstošu jomu. Es domāju, ka mums šeit tiešām būtu jābalso par dažādajām iespējām, un tad varam sīkāk izdiskutēt, kad dosimies trilogā. Taču es domāju, ka mēs es, neesam tālu no re, rezultāta. Tad runāt par motociklu ķiverēm. Šeit mūsu nostāja jābūt ļoti spēcīgai. Varu atcerēties, ka šīs ķiveres laikam tiek regulētas arī citā vietā, taču tiešām vēlos balsot par jūsu uh, grozījumu, Rošvar kungs. À, jā, jūs runājat par ne tikai ķiverēm, bet arī par motociklistu jakām un citu aprīkojumu. Tātad šīs abas lietas ir būtiskas. Un vēlos atgādināt, ka šī dokumenta mēķis ir vienkāršot esošās procedūras, lai ir daudz vienkāršāk noteikt dažādos atbildīgos uh, ķēdītē, ja kaut kas nav kārtībā, jo esošie tiesība akti par individuālām aizsardzības līdzekļiem jau pastāv 25 gadus, ir tikuši izslēgti mājasainiecības cimdi 25 gadu garumā, no aptvēruma neviens par to nav sūdzējies, un cik es saprotu, tad situācija juridiski nebija skaidrīga. Un tagad vēlos paskaidrot, ja šie cimdi uh, paredzēta aizsargājoša funkcija, tad tiem jābūt kā individuālam aizsardzības līdzekļiem. Es uzklausu to, ko cilvēks saka, un ceru, ka panāksim vairākumu, un tad varēsim arī noskaidrot pārējos neskaidrās lietas mūsu turpmākajos trialogu sarunās. Liels paldies vēlreiz jums! Paldies! Cheers. Paldies, un tagad atkal apmainīsimies vietām. The next file is the Nākamais eh, darba kārtības punkts ir Jensa Nilsena atzinums zemes novērošanas satelīta datu izplatīšana komerciālos nolūkos. Nē, atvainojos, saka priekšsēdētāji. Tiešām atvainojos. Labi, ka man te saka priekšā. The next is the impact. Nākamais eh, tomēr ir Eiropas aizsardzības tirgos notiekošo norišu ietekmu uz drošības un aizsardzības spējām Eiropā. Vēlētos atgādināt, ka mūsu komiteja ir saņēmusi kompetenci atbildēt par eh, publisko iepirkumu šajā jomā Eiropas aizsardzības tirgos, bet eh, tagad došu vārdu uzreiz vārdu Ildiko Galpelts kundzē, kura ir atzinuma sagatavotāja. Paldies, eh, prieksēdētais kundze. Man ir ļoti liels prieks, ka mēs runājam par šo atzinumu, runāšu ungāru valodā. Paldies! Es eh, ar ļoti lielu prieku redzēju tik daudz eh, iesniegtos grozījumus. Pavisam kopā tādu ir 76 Lielākā daļa, e, gola, lielākā daļa iesniegto grozījumu papildina sākotnējo tekstu un patiesībā to pat uzlabo. Tāpēc vēlētos uzteikt visu grozījumu iesniegdzēju labo gribu. E, vēlējos vēl pateikt, ka e, esam vienojušies ar kolēģiem par šiem grozījumiem un esmu pārliecināta, ka arī pārējie kolēģi piekritīs prioritāšu mazliet pabīdīšanai Līdz pat eh, šim brīdim eh, centieni unificēt eh, pieprasījumu nav rezultējoši, rezultējošies ar labiem rezultātiem, joprojām tā tad pieprasījuma sadrumstalotība pastāv. Tāpēc attīstības plāni un drošības un aizsardzības spēja Eiropā kā arī īpašās aģentūras darbs tomēr precīzi nedarbojas ar noteikto mandātu. Tāpēc vēlētos, lai tiek tiktu pārskatīts Eiropas aizsardzības koncepts. Mums ir nepieciešams Eiropas līmeņa plānojums, protams, sadarbībā ar dalību valstu aizsardzības iestādēm. Protams, mēs lielā mērā apzināmies to, ka, lai panāktu mūsu izvirzītos mērķus, ceļš būs garš un ērkšķains, tāpēc eh, tomēr vēlējos runāt par vissvarīgākajām šobrīd prioritātēm un galvenokārt būtu jārunā par publisko iepirkumu. Un tas arī lielā mērā atbilst mūsu komitejas mandātam. Eh, gribēju pateikt, ka mums ir izdevies vienoties par ļoti labiem kompromisu tekstiem, un eh, es biju priecīga dzirdēt eh, kolēģu viedokli. Šķiet, ka ļoti daudz kolēģi šajos jautājumos eh, tiešām orientējas lieliski. Tāpēc Alda Zaļo, ECR un sociālistu, refera, sociālistu ēnu referenti iesniegtais eh, teksts ir ļoti svarīgs. Arī dalību valstīm ir ļoti svarīgi īstenot 2009. gada direktīvas transpozīciju Šī transpozīcija dalību valstīs ir jāīsteno pilnībā. Pie tam eh, jāīsteno tādējādi, lai eh, šajā direktīvā paredzētie izņēmumi tiešām paliktu tikai kā izņēmumi. Eiropas Savienībā noteiktie publiskā iepirkuma noteikumi darbojas, bet ne pilnībā, un vēlētos atgādināt eh, Eiropas darbības līguma un šīs konkrētās direktīvas izņēmumi, bet izņēmumiem ir jātiek izmantotiem tikai un vienīgi ārkārtas situācijās. Vēlētos griezties pie komisijas, lai tā spēcinātu savus pūliņus, radīt vienādas spēles noteikums visiem spēlētājiem aizsardzības tirgū, lai, kā jau teicu, izņēmumi tiešām paliktu tikai un vienīgi kā izņēmumi. Es pati ar ļoti lielu interesi un aizrautību izlasīju kolēģi iesniegtos grozījumus, kuros viņi norāda uz jauniem publiskā iepirkuma tipiem. Publiskā iepirkuma veidu ir daudz, un esmu pārliecināta, ka šajā jomā mēs vēl varētu darīt vairāk. Mēs varam izmantot jaunās tirgus sniegtās iespējas, mēs runājam par kritērijas sagrupēšanu, par ICT tehnoloģiju izmantošanu, par zinātnes un pētniecības atbalstīšanu. Saraksts ir garš, ko varētu darīt. Un eh, piemēri, kurus tikko minēja, minēju, ar tiem pietiek, lai ieskicētu tirgus daudzšķautņainību. Protams, ir jāsamazina arī administratīvās izmaksas. Un vēl nedaudz par tirgus izkropļojumiem. Būtu ļoti svarīgi, ja mēs eh, maz pamazām mēģinātu sakārtot un novērst eh, šos izkropļojumus tirgū. Un šeit varētu runāt par tām dalību valstīm, kuras vajadzētu iesaistīt Eiropas aizsardzības sistēmas veidošanā. Nu, varbūt, ka tur vajadzētu izmantot citus instrumentus un nevis offsetus. Offsets kā instruments tikai veicina tirgus fragmentāciju Protams, es saprotu, ka dalību valstu valdības tam nepiekritīs. Arī mana valdība tam nepiekritīs, un es pilnībā izprotu, ka dalību valstis vēlas pasargāt savus apbruņojumu ražotājus, vēlas saglabāt darba vietas un atbalstīt investīcijas konkrētās dalību valsts aizsardzības industrijām un tomēr esmu pārliecināta, ka veiksmīga koordinācija var uzlabot šā tirgus efektivitāti. Un mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, tas ir viens no mūsu pienākumiem atbalstīt šos pūliņus un, protams, vienlaicīgi iestājoties par informācijas konfidencialitāti. Bet dalību valstīm ir jāsaprot, un arī mums ir jāsaprot, ka mēs esam savstarpēji saistīti. Uh, Un tieši šajā jomā savstarpējā atkarība ir ļoti liela. Saprot, ka medaļai ir arī otrs puses, otra puse, un šī medaļas otra puse parādās arī vairākos grozījumos. Tomēr eh, vēlētos griezties pie kolēģiem ar lūgumu mēģināt eh, aizmirst uz brīdi nacionālās intereses un eh, personīgās prioritātes jo mēs šeit mēģinām sagatavot IMCO komitejas atzinumu. Tas būs visu mūsu kopīgi sagatavots teksts, ar kuru mēs mēģinām uzlabot aizsardzības industrijas eh, dzīvot spēju vidustermiņā un arī ilglaicīgi. Tāpēc vēlētos griezties pie kolēģiem ar lūgumu, lūdzu atbalstiet mūsu sagatavoto kompromisu grozījumu tekstu un eh, izveidosim tādu atzinumu, kas atspoguļos IMCO komitejas eh, mērķis un mūsu kopīgo nostāju. Paldies! Think... Priekšsēdētāji, šķiet, ka nav neviena. Ā, ah, nē, Šteiners kundze runās eh, ēnu referentu vārdā. Lūdzu. Thank you. I'm... Paldies! Tā tad ēnu eh, referentes atvaino, ēnu eh, referente atvainojas, ka nevarēja šeit ierasties, es tikai nolasīšu viņas man iedoto tekstu. Tātad eh, paldies referentai par ļoti labo darbu un par ļoti labo sadarbspēju. Lielākā daļa no S un D politiskās grupas iesniegtajām idejām ir iekļautas kompromisa tekstos. Un eh, tas ir pirmajā kompromisā, un šeit tagad lasīšu. Ja Eiropa ja mēs ņemam vērā 13. gada Eiropas eh, kopienu tiesas eh, nolēmumu par dažādiem Eiropas aizsardzības tirgu notiekošo pasākumu koordināciju. Trešajā kompromisā mēs atbalstam ciešākas sadarbības veicināšanu starp dalību valstīm un izvairīšanos no dubult rīcības. Sektors savā starpā ir ļoti cieši saistīts, un mēs iestājāmies par modernu un saistītu Eiropas aizsardzības sistēmu. Īpaši atbalstam eh, pieminēto atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tomēr ir vairāk momenti, kurus eh, mūsu politiskajā grupā uzskatām par ļoti svarīgiem un kas neparādās kompromisos. Tā tad eh, vēlētos redzēt tos iekļaut ziņojumā. Un tagad vairāk no šiem punktiem. Uh, Vispirms par ekonomiskās krīzes eh, ietekmi uz aizsardzības budžetu gan arī visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs nevaram izveidot tādu aizsardzības pakotni, kura tā kā stiprinātu pati sevi. Nē, ir nepieciešama daudz labāka Eiropas aizsardzības koordinācija un, protams, ir jāizvairās no duplikāt, no dubultošanās. Un eh, arī de, devītajā gadā uh, E, izveidotā ideja, ka vajadzētu izveidot tādus kā paraugu prakses centrus un um, arī piegādes ķēdes pieminēšana un labāks atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem tieši publiskā iepirkuma procedūrā. Un es kā, mēs kā sociālais grupa vēlētos to atspoguļot atzinumā. Un visbeidzot, um, publiskā iepirkuma modernizācijas procedūra. Uh, Jūs jau pieminējāt elektroniskā iepirkuma priekšrocības ļoti svarīgi, un tas arī parādās eh, Galtjērī kunga iesniegtajā 72. grozījumā. Bet, referents kundze, paldies par jūsu sadarbību, un esmu pārliecināta, ka eh, kompromiss izrādīsies visiem vairāk vai mazāk pieņemam priekšsēdētāju. Vai vēl kāds vēlas izteikties ēna referentu vārdā? Uh, Domson kungs eh, ECR grupā. Jā, es izteikšos Jakoviča kungu vārdā, kurš ir mūsu politiskās grupas eh, ēnu referents, bet, diemžēl, nevarēja ierasties šās dienas sēdē. Vispirms Jakoviča kungs vēlētos pateikties gan referentei, gan arī visiem ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību. Visām dalību valstīm šis jautājums ir ļoti augstā prioritātes eh, rindiņā. Par vairākiem grozījumiem mūsu grupa ir iesniegt, tātad mēs nevaram atbalstīt 7. un 8. kompromisu, nekomentējot. Un tomēr vairāk no mūsu iesniegtiem grozījumiem kompromisos neatspoguļojas. Mans kolēģis e, vēlētos pateikties referentei, ka 4. E, kompromisā mēs vēlējāmies 29. E, pantā pielikt ko klāt, un tas šajā 4. Groz, kompromisa grozījumā ir parādījies. Piektais kompromiss arī Jakoviča kungu e, nepilnībā apmierina, jo tur runiet par ļoti plašu politisku atbalstu, un, protams, ka visas politiskās grupas vēlas iekļauts SMU, bet e, šobrīd Jakoviča kungu iesniegtais grozījums no kompromisa ir svītrots, un e, sākotnēji kompromisā tika iekļauts eh, visām grupām pieņemams teksts, bet eh, ja mūsu grozījums no šā kompromisa grozījuma ir svītros, tad mēs vairs nevaram atbalstīt šo kompromisa grozījumu, jo mēs uzskatām, ka aizsardzības politika ir katras dalību valsts ļoti būtiska atbildības joma. Un, eh, protams, tikai tad, kad Eiropas aizsardzības tirgus būs daudz homogēnāks un līdzsvarotāks un brīvs no jau kādiem izkropļojumiem, tas varbūt varētu teorētiski darboties. Bet eh, vairāk eh, komentāru manam kolēģim nebūtu. Vienīgais eh, otrais un sestais kompromisi viņš jums nosūtīs ēpastu, kurā norādīs mūsu politiskajai grupai problemātiski pieņemamus punktus bet eh, iespējams, ka mēs pieprasīsim arī dalīto balsojumu par katru no šiem kompromisiem, bet, protams, mēs to dalī, darīsim zinām referentai ar ēpastu palīdzību. Tas bija Jokoviča kunga komentāri, bet es kā koordinators no ECR grupas vēlētos pateikt, ka man ir bažas, kurp šis atzinums ved Es saprotu, ka doma ir eiropeizēt aizsardzības jomas publisko iepirkumu sfēru, bet es nezinu, vai būtu jāizveido tāds Eiropas Savienības aizsardzības iepirkumu modelis. Tas arī viss priekšsēdētāji. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties ALDE grupas vārdā, GUE, Zaļie, ja ne? Tad dod vārdu referentai, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Un eh, vēlētos pateikties eh, S&D politiskajai grupai un ECR. Jā, taisnība vien ir, ka ne visus grozījumus izdodas iekļaut kompromisu tekstā bet e, mans nolūks un mērķis jau paliek iepriekšējais. Es uzskatu, ka tas ir arī visu mūsu kopīgs mērķis šajā komitejā, un e, kompromisos kopīgie mērķi ir visiem zināmi. Goltjāras kungs e, savā kompromisā, savā grozījumā runā par ekonomisko krīzi un tās ietekmi uz aizsardzībai atvēlēto budžetu. Tātad jau pieminētais 72. grozījums, tas ir iekļauts kompromisa tekstā, tāpēc es domāju, e, mazliet sīkāk paskatoties uz kompromisu, tas kļūs skaidrs. Protams, ir ļoti svarīgi atbalstīt MVU, visi esam viensprātis. Bet e, Jakieviča kunga komentāri šeit nolasītie un arī koordinatora izteiktās bažas no ECR grupas puses. Jā, es piekrītu, ka offset ir tā saucamā sarkanā līnija, un tas būs ECR grupai vai nu pieņemt kompromisu signāls vai nē. Un tomēr vēlētos pateikt, ka šī offset prakse ir ļoti, ļoti sarežģīta. Nevienam tikpat kā nav skaidrs, kas notiek, un es nedomāju, ka tas eh, spēs sakārtot un homogenizēt eh, sadrumstaloto tirgu. Aizsardzības jomai atvēlētie līdzekļi ir ļoti lieli un nevienmēr savā izmantošanā pārskatāmi, bet es nedomāju, ka mēs šeit runājam par unifikāciju. Mēs runājām par pārskatāmību, mēs runājam par vienkāršošanu, un es uzskatu, ka tie ir ļoti svarīgi principi Eiropai un arī mums. Pretējā gadījumā izmaksas ir nesamērīgi augstas. Jā, es saprotu, ka ir grupas, kurām subsidiaritāte ir svarīga, bet eh, ļoti labi būtu, ja mēs varētu, piemēram, vienā valstī noritošu projektu varbūt pacelt uz Eiropas elektronisko platformu. Precīzi, ko gribēju pateikt, projektiem ir jābūt caurskatāmiem. Jā, es saprotu, ka ir tādas valsts, kuras šobrīd ir nonākušas tādā ne, neveiksmīgā situācijā tieši offsetu dēļ, bet situācija var mainīties par grozījumiem. Sastais grozījums nepiekrīt šeit teiktajam. Ja Kieviča kunga komentārs eh, bija, ka es neesmu iekļāvusi ECR grozījumu, bet esmu gan. Es domāju, ka mums vienkārši vajadzētu visiem ēnu referentiem vēlreiz sēsties pie sarunu galda un izrunāt to, kas katram uz sirds. Es saprotu, e, ka jūs neakceptēsiet manu atzinumu. Ļoti žēl, jo es tiešām cerēju, ka visām politiskajām grupām tas būs pieņemams. Paldies! Paldies, vai jūs gribētu kaut ko pieminēt? Thank you, Madam Chair. And... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, atvainojos, ka tagad runāju ar novēlošanos, saka Čarantos kundze, bet uh, transports pārvilks vītru maniem uh, plāniem ierasties laikā. Protams, es gribēju pateikties uh, referentei par to, ka viņi mēģināja apkopot dažādos viedokļus, kas izskanēja par šo ziņojumu. Jāsaka, ka šis ir uh, viens no jūtīgākajiem tematiem visām dalību valstīm. Uh, ja mēs runājam par šo aizsardzības um, aprīkojumu. Es gribēju pievērsties vienam jautājumam, par ko arī esmu iesniegus grozījumu, piektais punkts par offsetiem. Uh, Es varu piekrist uh, referentiem, ka varbūt tā nav pati labākā sistēma, bet jāsaka, ka dalību valstīm varbūt tas ir vienīgais risinājums tieši tagad. Bez adekvātām uh, alternatīvām mums uh, īstenībā būs grūti panākt labu risinājumu reģionālajai tautsaimniecībai un nozarei kā tādai. Mēs esam arī noraizējušies par to, ka 21. pantā ir paredzēti apakšnolīgumi, kas aizstās offsetus, un šie eh, priekšnosacījumi tiek ļoti rēti izmantot praksē, jo tie ir ļoti mm, administratīvi sarežģīti, un dalība valsts saka, ka šīs um, apakšnolīgumu uh, normas īstenībā rada arī e, ilgāku laiku un izmaksā dārgāk, un tas nozīmē arī papildus e, administratīvo slogu līgumslēdzējiem, kas nav gana gatavi šim uzdevumam. Un jāsaka, ka rezultāti ir pat e, tādi depresīvi, un tie problēma neatrisina. Drīzumā vairs nebūs nekādu offsetu, nebūs arī nekādu aizstāju mehānismu, Un tas nav tas, ko mēs vēlamies uh, panākt. Mēs nevēlamies, lai Eiropas aizsardzības tirgus tāds būtu. Mēs vēlamies, lai tas tiktu atspoguļots kompromisā, un es lūgtu piekto kompromisu pārstrādāt tā, kā mēs piedāvājam un es ceru, ka padoma kaut ko darīs lietas labā samita laikā un atradīs labākus risinājumus, lai aizsardzība labāk tiktu iekļauta arī citās politikas jomās. Un paldies jums, ka bijāt saprotoši par manu nokavēšanos. Paldies! Thank you. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts viedokļu apmaiņa par uh, satelītu novērošanu komerciālos nolūkos, uh, tas ir direktīvas uzmetums, un ITRA komiteja ir atbildīgā komiteja. Atzinumu mūsu komitejā ir sagatavojis Nels, Jens Nīlsens, bet viņš uh, savu runu ir iedevis Katrīnai Stailerē, kas runās viņa vietā. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze! Paldies kolēģiem. Jā, Jens man ir atstājis savu. Uh, uzmetumu, un viņš pilnvaroja man to nolasīt viņa vietā. Jens atvainojas, ka viņš nevarēja šodien ierasties uz sēdi, jo viņam bija jātieks ar ministriem Stokholmā. Jāsaka, ka šis satelīta novērošanas sistēmas ļoti ātri attīstās, tas ir tirgus ar milzīgu potenciālu Eiropā un visā pasaulē, tie ir jauni produkti, jauni pakalpojumi, un tādēļ, ņemot vērā to, ka tie ir tik eh, jauni, tiem īstenībā nav uh, Mm, tāds attiecīgs likumdošanas satvers šo, um, šīs direktīvas uzmetums vēlas šo balto plankumu eh, likumdošanā aizpildīt. Protams, Eiropas komisija vēlas, lai būtu vieglāk piekļūt tirgumu, lai būtu skaidrs normas visiem ekonomiskiem operatoriem eh, un ir jābūt arī brīvai eh, datu pārraidēji. Tādā veidā ir jāuzlabo arī dalību valstu drošības intereses, neietekmēt to suverenitāti. Protams, tas ir tāds visai sarežģīts triks, lai varētu saglabāt nepieciešamo nepieciešamo līdzsvaru, jo e, šīs satelīta iekārtas var izmantot gan civiliem mērķiem, gan arī citiem mērķiem. Protams, referents vēlas ņemt vērā svarīgākos mērķus, jāsaka, ka tas ir svarīgs jautājums arī kosmos kontekstā. Un referents ir gatavs strādāt gan kop konstruktīvi sadarboties ar komisiju, padomi un attiecīgajām interesētajām pusēm. Uh, Eiropas parlaments ļoti rūpīgi izpētīja šo priekšlikumu un atzinuma autors ir konsultējies ar ļoti daudzām iesaistītajām pusēm un mēs vēlamies, lai tiktu izveidots arī vienotais tirgus šajā jomā un lai šie augstas izšķirtspējas dati būtu pieejami. Un priekšlikumā ir arī tāds visai uh, Daudzpusīgs izvērtējums un atzinuma autors uzskata, ka komisijai vajadzētu vairāk precizēt savu priekšlikumu un darba dokuments uh, tika piedāvāts, lai mēs varētu labāk atpazīt uh, tās jomas, kur ir nepieciešama uzlabojumi. Un uh, atzinuma autors ir piedāvājis daudz konkrēts uzlabojums šajā ziņojumā. Nu, tikai daži punkti ko varētu minēt saskaņā ar autoru viedokli. Tātad Eiropas parlaments ir rūpīgi izvērtījis ietekmes izvērtējumu, konstatējot vairākus nopietnus trūkums šajā priekšlikumā. Šeit tiek runāts arī par problēmu definīciju, par to, ka citreiz atzinumi nav pārāk pārliecinoši un. Uh, izmaksu un ieguvumu analīze ir bijusi nepietiekama, nav bijušas pietiekami daudz konsultācijas ar iesaistītajām pusēm un eh, likumdošanas opcijas nav pārāk rūpīgi izpētītas un tiek runāts arī par vienotā tirgus problemātiku, jo projām nav zināms, kādas barjeras šajā jomā pastāv vienotajā tirgū un kā varētu situāciju kopumā uzlabot. Tāpat eh, dažādi riski nav pietiekami labi izvērtēti un eh, nav domāts arī par skrīningu procedūru. Jāsaka, ka nedrīkst arī pieļaut to, lai atļauju piešķiršana novestu pie papildus izmaksām. Ja tiek runāts par zemes novērošanu, eh, tad ir jābūt vienotai sistēmai, ir jāveicina tehniskā attīstība un jāparūpējas, lai šis sektors labvēlīgi ietekmētu arī citas jomas, piemēram, pilsētu plānošanu, naftas industriju, lauksaimniecību un tā tālāk un tā joprojām. ir nepieciešams pielāgot šo direktīvu, lai tā nerādītu papildus slogu un neietekmētu nelabvēlīgi vienoto tirgu. Mums ir jāsaprot, ka šajā jomā pastāv ļoti liels potenciāls. Jāņem vērā arī dalību valstu drošības intereses, tās ir jāizvērtē ļoti pārdomāti. Kā pierādīja ASV, pieredze ir eh, ļoti daudz strateģisku interešu, pēc kurām varās sektors, lai varētu labāk attīstīt un izkopt šo tirgu. Šādu datu apgūšana, iegūšana no trešām valstīm ir jāizvērtē ļoti rūpīgi, un komisijai vajadzētu uh, Uh, atrisināt uh, dažādas deformācijas vienotajā tirgu, lai, piemēram, Eiropas joma, Eiropas nozara neciestu. Es gribēju pateikt to jūs Jensam Nilsenam, un viņš, protams, ar nepacietību gaidēs kolēģi komentārus. Paldies arī jums, priekšsādātais kundze. ETP grupas vārdā Lamberts van Nīselrojas lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu, prezentācija bija ļoti, ļoti jauka. Varbūt, ka saturs mani tik ļoti nesajūsmināja. Kādēļ šāda vilcināšanās, ja nemaldos, tas jau bija iekļauts refit priekšlikumā? Tagad šis jautājums tika atņēmts IMCO, ITRE ir kļuvusi par atbildīgo komiteju, un mēs te runājam par konkrētiem priekšlikumiem, mēs ir tik daudz šaubu, nu, vai, vai mēs joprojām šaubāmies? Ja mūsu komitija vēlas šo jautājumu izkopt vienotajā tirgū, tad mums arī ir jāpaliek vienotajā tirgū, un par to arī jārunā. Un ja jūs eh, teicāt, ka ir kādas sešas valsts, kas to dara pašas savā gaitā, nu tas ir patiešām aplamais eh, virziens. Mums ir jāzina vairāk par iesaistītajām pusēm, bet iznāk tā, ka mēs gribam zināt vairāk un darīt mazāk. ETP grupa uzskata, ir pietiekam daudz iemeslu veikt intervenciju agrīnā posmā, izstrādāt priekšlikumus un nevajag atkal pieprasīt, lai komisija iztērē veselu gadu, veicot jauns pētījums. Es jau tagad varu pateikt, ko viņi darīs. Atkal zinās vairāk, darīs mazāk. Es no referenta, no ēnu referentiem sagaidu, ka viņi piedāvā uh, pietiekam labu, pārliecinošu priekšlikumu, ko atbalsta kolēģi. Vai mēs vēlamies šādu regulējumu? Jā, atbildi ir jā. Par to arī tiek runāts šajā direktīvā. Un tad mēs apzināsim, cik tālu iet. Ir jābūt tādām skaidri novilktam ietvaram tam ir jānes kaut kāda papildus pievienotā ekonomiskā vērtība. Mēs runājam par datiem, par uh, lieliem datiem, un tie ir ļoti svarīgi. Mēs nezinām, kā šie dati tiks izmantot pēc desmit gadiem, un ja jūs apkopojat datus uh, un, un nebūs nekādas likumdošanas, es nezinu, kā tas beigsies. Tādēļ lūdzu pasteidzieties. uzklausīju autoru un ETP ēnu referentu, un es varu secināt, ka pašreizējais priekšlikums šajā redakcijā patiešām ir pilns ar trūkumiem, ar nopietniem trūkumiem. Komisijas priekšlikums nepārliecina man tādā aspektā, ka šī versija varēs patiešām labvēlīgi ietekmēt tirgu un uh, radīs pēļņu un jaunas darba vietas. Tāpat neesmu pārliecināta. ka tas varēs uzlabot arī personas datu aizsardzības līmeni. Komisijas priekšlikumā ir lēsts, ka tikai augstas izšķirtspējas satelīta dati būs ļoti jūtīgi. Īstenībā tas ir novecojis priekšstats. Jāsaka, ka tas var arī radīt patiešām apdraudējumu drošībai un. Un tam ir jābūt nevien Eiropas risinājumam. Eiropas satelīta novērošanas nozara īstenībā uh, ir guvusi liels panākumus un ir aizvien lielāks pieprasījums pēc saziņas tehnoloģijām, un jāsaka, ka šis sektors ir viens no tādiem, kas attīstās visstraujāk. Mums nevajadzētu ieviest tādu likumdošanu, kas jau tās pieņemšanas brīdī būs galīgi neaktuāla. Uh, Es saprotu, ka ir vēlme aizsargāt datus, ņemt vērā drošības aspektus, bet neesmu pārliecināta, ka šis priekšlikums kaut kādā veidā varēs to garantēt. Tādēļ pilnībā piekrītu uh, autoru teiktajam par uh, priekšlikumā esošajiem trūkumiem, un sākumā komisija teica, ka tas atriedīs, attieksies tikai uz uh, komerciāliem operatoriem, uh, un ka Galileo dati šeit aptvērumā netiks iekļaut, nu tas ir ļoti, ļoti dīvaini. Jāsaka, ka ir ļoti maz valstu, kur rītībā ir šādi komercdatu satelīti. Es domāju, mums ļoti, ļoti rūpīgi ir jāizvērtē, vai nevajadzētu šo priekšlikumu uh, aizsūtīt atpakaļ komisijai. Un mums nevajadzētu runāt par tādu novecojušu tehniku. Mēs vēlamies, lai mūsu uh, tehnoloģijas būtu avangardā un, protams, ir jārunā arī par eh, drošības riskiem. Domāju, ka mums ir darba pilns rokas. Un Alde grupas ēna referents nav klāt, vai jūs vēlēties runāt? Paldies, priekšsādātāji! saka Čarancovs kundze, paldies uh, atzinumu autoram. Es runāju Denis Bogs vietā, kas nevarēja šodien ierasties, un viņa vietā gribēja teikt sekojošo. Kolēģis augstu vērtē to, ka komisija vēlas uzlabot uh, šādas uh, nozares konkurēt spēju un attīstību. Uh, Eiropā, bet viņš nav pilnībā pārliecināts par to, vai komisija ir izvēlējusies pareizo taktiku. Viņš cer, ka e, trūkumi tiks izskausti. Gogas kungs uzskata, ka komisijai vajadzētu piedāvāt skaidri apstiprinātus datus, ka šādas likumdošanas neesamība varētu uh, nodarīt kaitējumu vienotajam tirgum. Un, ja tiek runāts par Eiropas uzņēmumiem, tad, protams, nevajadzētu tos nostādīt neizdevīgās pozīcijās globālajā tirgū. Tāpat kolēģis saka, ka ir dati, kas ir pakļauti arī dažādiem drošības ierobežojumiem, un dati tiks pakļaut ļoti rūpīgai izpētē un skrīnīgam visās dalībvalstīs, neskatoties uz to, vai uh, dalībvalsts teritorijā ir šādas novērošanas iekārtas un augstas izšķirt spējas dati. Viņa prāt nepieļaus vienkāršāku šādu sistēmu atļaušanu dalību valstīs. Gogas kungs vēlas papaicāt, kādēļ komisija ir izvēlējusies septiņu dienu laiku posmu atļaušanai. Vai nebūtu e, gana ar to, ka dalību valsts pašas varētu konsultēties ar atbildīgajām iestādēm pašmājās? un kolēģis tāpat ir gatavs diskusijām, un viņš uzskata, ka komisijai ir jāpiedāvā konkrēti pierādījumi, ka šis priekšlikums ir saskaņā ar viedu likumdošanu. Paldies! Kolēģis no zaļajiem nav klāt, vai kāds cits vēlētos runāt? Komisija, jā. Lūdzu. Gonzales kungs, sveicu jūs mūsu komitejā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ņēma vērā runātāju paustās raizes, un es gribēju tikai pieskarties vairākiem aspektiem tā lakoniski, vai tas nāks par labu tirgumu? Tas ir pirmais jautājums. Jāsaka, ka tirgus attīstās katru dienu, tas ir gana maz, bet tam ir milzīgs potenciāls. Un jāsaka, ka drošības aspekti citreiz traucē piekļuvi augsts izšķirtspējas satelīta datiem un dalību valstis jau ir saskārušās ar problēmām. Ja mēs runājam par zemes un vidējas izšķirtspējas datiem, eh, tos pārraidīt ir ļoti vienkārši, tie eh, cirkulē eh, ļoti brīvi. Un ir ļoti grūti uh, uzlikt barjeras, iepazīstināt barjeras attiecībās kaut ko tādu, kas jau pastāv. Un ir jāatrisina šis jautājums ar augstas izšķirtspējas datiem. Un visi tie uzņēmumi, kas tagad darbojas šajā jomā, tiem ir jāparedz identiski godīgi spēles noteikumi. Un pateicoties direktīvai, mēs vēlamies, lai visi uzņēmumi visās dalību valstīs varētu vienkāršāk un ātrāk piekļūt augstas izšķirtspējas satelīta datiem, uh, lai arī drošības, uh, robežas drošības barjeras nerādītu kavēšanos un problēmas. Mēs apzināmies, ka ir arī pelēkās zonas, un es, protams, um, saprotu, ka komisija var piedāvāt vēl vairāk informācijas, bet es domāju, ka pateicoties šim priekšlikumam, eh, uz, uzņēmēji noteikti būs ieguvēji, piekļūstot vienkāršāk un ātrāk šādiem augsts izšķirtspējas datiem. Un tiks ievēroti arī drošības apsvērumi, bet tiem nevajadzētu kavēt piekļūt datiem. Paldies! Paldies! grozījumi. Ir jāiesniedz līdz 12. maijam, un tie tiks izskatīti 4. jūnijā. Paldies! Un ja referenti varētu pārskatīt grafiku. Tas būtu iespējams. Bet jums jāapspriežas ar koordinatoriem. Un mums vajadzētu apzināties, kā balsot komitejā pirms itre. Jo pagaidām ir paredzēts balsot itra 22. septembrī. Vai mums ir vēl paredzēta kāda komitejas tikšanās pirms septembra? Jā, pašā septembra sākumā, bet spriežot pēc pieredzes, bieži vien ir grūti sagatavot kompromisa grozījumus. pašā 1. septembra nedēļā uzreiz pēc atvaļinājuma. Labi, tas ir jāapspriež ar koordinatoriem. Now we move on to Mrs. Styler's opinion. Styler's kundzes atzinums par par um, gāzes kurināmā iekārtām ir iesniegti aptuveni 200 grozījumi, sagatavot 4 kompromisu grozījumu. Gribēju pateikties referentē par ieguldīto darbu. Lūdzu, Stailers kundze, paldies! Priekšsēdētājs kundze, paldies arī ēnu referentiem. Mēs tagad apspriedīsimies par kompromisu grozījumiem četriem pēc skaita un 31. martā bija ēnu referentu sēde, mēs arī piedāvājām nelielas izmaiņas attiecībā uz pirmo kompromisu, runājot par noplūdi, kuru ir grūti konstatēt, mēs piedāvājam eh, citu, eh, citas beigas pirmajam kompromisam, tā tad runājot par visu vielu koncentrētu noplūdu, visu tādu vielu, kas ir uh, bīstams veselībai un drošībai. Un šķiet, ka šeit uh, tas attiec arī uz citiem grozījumiem, un es gribu piedāvāt arī divus mūstiskus grozījumus. Pirmais par 12.9 gribētu um, grozīt sekojoši, tātad tehniskas instrukcijas, kas ir paredzētas uh, šādu iekārtu instalācijai, ir jāievēro, lai būtu uh, droša un arī mm, uh, nekaitīga aizdedze, lai nenotiktu nekāda uh, viela noplūde un Desmitajā grozījumā ir teikts tas pats. Tātad mēs runājam par 1, 2, 9. Un tālāk tas atrod, es runāju par grozījumu, kas atrodas uz 18. pāntu, runājot par pielāgošanu un marķēšanu, tur nevajadzētu attiecīgu punktu par marķēšanu, Un tāpat, ja mēs runājam par 18,2, arī tas ir lieks, un es piedāvāju mutisku grozījumu attiecībā uz 18. pānta pirmo punktu, ja mēs runājam par uh, C marķēšanu, to vajadzētu izdarīt saskaņā ar eh, šo, dat, ar šo iekārtu pielāgošanu, un ja tas nav iespējams, tad C marķēšanai vajadzētu notikta saskaņā ar pielāgošanu un iekārtošanu, un 18,3 tad līdz ar to kļūtu par pāntu 18,2, un 228 un 222 ir nosakta ar šo mutisko grozījumu, bet es uzskatu, ka trešo un ceturto kompromisu grozījumu var paturēt spēkā ar atsaucu uz 18. pāntu. Tāpat esmu sagatavojusi tādu sākotnējo balsošanas sarakstu un gribēju saglabāt pēc iespējas vairāk kolēģu grozījumu un es gribu pateikt, ka nevaru pieņemt 201 līdz 205, kā arī 226. Es nevaru pieņemt šos grozījumus, jo man šķiet, ka tie īsti neatiec uz regulas pašreizējo aptvērumu. Uh, Tāpat nevar atbalstīt 229, jo tas teksta versiju padara vājāku. Tagad ar prieku diskutēšu par eh, šiem grozījumiem. Arī 129. Un būs eh, ceturtdien divi balsojumi, pirmais par dokumentu, otrais par sārunu uzsākšanu. Un es ceru, ka mēs varēsim padarīt savu darbu, ka mēs varēsim pieņemt labu lēmumu par abiem jautājumiem. Paldies, ka mani uzklausījāt. Priekšsēdētais kundze, tagad vārds jums. Um, thank you. Um... Lielas paldies. Lamberts kungs lūdzu. Lielas paldies vēros um, izteikt komplimentus par prezentāciju, taču tāpat arī par saturu par jūsu pašu priekšlikumu. Puso kunga vārdā var teikt, ka piekrītam šiem četriem kompromisu grozījumiem. Protams, mums vēl ir jāpārdomā jums ļoti inteliģentie mutiskie grozījumi, nodošu tos referentam, taču nedomāju, ka tie radīs lielas uh, briesmas. Jums ir tautas partijas atbalsts šajā ziņā. Uh, īsi kolēģi kungam bija ļoti interesants viedoklis uh, par konkrētu lietu, tādēļ um, es domāju, ka mums tiešām būtu jāplūko šis punkts, kur jūs pieminējāt, uh, ko es tagad atcerējos dzirdot jūs runājam, kas, protams, nerunā par šo punktu. Taču priekšstāj saka, atgriezīsimies pie šodienas lietas. Um, nākamais runātājs no konservatīviem liels paldies, saka Dalton kungs. Paldies referentē, ka ņemāt vērā mūsu grozījumus. Mēs arī atbalstam kompromisa grozījumus. Paldies. Dita, lūdzu. Paldies, es tikai turpināšu ar paustajiem komplimentiem. Jūs tiešām esat atraduši labu kompromisa tekstu, taču vēlos minēt arī komplimentus komisijai par paveikto palīdzību, īpaši, kad runa bija par 18. pantu, kur arī nu, manas puses nāca pāris priekšlikumu, es lieti novērtēju to, kā tie tika ņemti vērā. Tad runāt par balsojumu, varētu izteikt ieteikumu. Manuprāt, šis ir viens no piemēriem, kur mēs varam rīkoties un balsot par vairākām lietām blokā. Tāds būtu mans priekšlikums. Paldies! Priekšsēdētāji izslēgus mikrofonu. Durantkungs, paldies, Viki! Vēlējos tikai paust to, ka liels paldies par šo labi paveikto um, darbu. Mēs atbalstam visus grozījumu priekšlikumus. Liels paldies! Komisija. Vai komisija vēlas izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Komisija arī var atbalstīt kompromisa priekšlikums. Nevaru tagad komentēt 229. punktu, kuru Štīlers kundze jau atsauc, tādēļ ietaupīšu runas laiku. Un Tagad vārds referentē. Vēlos tikai pateikties visiem kolēģiem. Manuprāt, mēs dodamies uz priekšu. Izskatās, ka uh, liela virkne grozījumu tika ņemti vērā un daži no grozījumiem mēs varēsim balsot blokā. Tātad šī pieeja ir visiem saskaņot un cerams, ka pēc iespējas drīz varēsim doties trilogā. Lielas paldies visiem! Paldies, un sekretariāts tikko mani informēja, kā balsošanas sarakstā būs ļoti daudz balsojumu par bloku. Un tas pats tiks sagatavots attiecībā uz manu ziņojumu un cerams, ka balsojums ceturtdien tad varēs notikt ļoti efektīvi. Jāatzīst, ka nebaudīju pagājušajā nedēļā notiekošo balsojumu, kur Mums 20 minūtes vajadzēja sēdēt, un uh, es tiešām runu priekšā tirgus komiteju un šeit attiecīgo balsojumu. Es domāju, ka mēs tiešām varēsim ļoti efektīvi darboties nākamajos balsojumos, un liels paldies sekretārājātam par paveikto darbu šajā ziņā. Vai kādam ir kas bilstams par citiem jautājumiem? Nē, tad tagad mēs sāksim koordinātoru sēdi, kad attiecīgie cilvēki būs ieradušies.